Verehrte Kolleginnen und Kollegen. Kolēģi un kolēģis. Pirmajā septembrī, nu, pirms 75 eh, gadiem, eh, sākās eh, otrais pasaules karš, Vācija uzbruka Polijai. Tas bija pasaules mēroga katastrofa, nacistu ideoloģija. Um, tika izplatīta visā pasaulē, un ideoloģija tika izmantota, lai e, iznīcinātu kaimiņu valstis. E, ar šo ideoloģiju tika pamatota tieksme iznīcināt veselas valstis un e, radikalizēt situāciju. Tas viss noveda pie totālā kara. Pirms tam tika noslēgts cīnisks pakts starp Hitleru un Stalinu, un rezultātā Vācija uzbruka arī Krievijai. Tas nozīmēja neizmērāmas ciešanas valstī. Sešus gadus vēlāk Vācija bija pilnībā iznīcināta. 60 miljoni uh, mirušo uh, kaujas laukā, uh, nometnēs, uh, Uh, civili iedzīvotāji, kas gājuši bojā, cilvēki, kas tika sistemātiski iznīcināti, padzīti uh, no savām mājām, uh, kas ir miruši uz ielām, kas ir gājuši bojā kaujā vai bombardējumos. Cilvēki, kas uh, tika iznīcināti gāzes kamerās vai karātavās. Eh, ebreju tautas iznīcināšana, um, eh, eh, holokausts, kas skara arī Roma un Sinti, um, tas joprojām ietekmē mūs visus. Mēs visi atceramies, uh, kas notika pirms tūkstošu gadiem, un vai tad 70 gadi ir pietiekošs laiks, lai aizmirstu šīs šausmas? Mēs katru dienu dzīvojam vēl šī šausmīgā kara ēnā. Tā sekas joprojām mūs ietekmē. Viens no šī kara rezultātiem bija uh, pirmās un otrās paudzes eh, vēlme pārveidot Eiropu, padarīt Eiropu tādu, lai kaut kas tam līdzīgs nekad nevarētu atkārtoties. Un pārobežu sadarbība, eh, es runāju ne tikai par fiziskajām robežām, bet arī par kultūras tradīciju robežām, šī sadarbība, vēlme sadarboties iz, ir izveidojusi mūsdienu Eiropu Mūsu parlaments daudzu nāciju uh, asambleja ir pierādījums šai vēlmei sadarboties pāri robežām. Parlamentā ir pārstāvētas uh, vairākas rases, vairākas reliģijas, mums ir uh, dažādi uh, politiski uzskati, mēs pārstāvam dažādas nācijas, bet mums ir kopīga vēlēšanās uh, proti nepieļaut šāda kara atkārtošanu. Un uh, tas ir brīnums, ka mums ir izdevies uh, to panākt pēc šī briesmīgā kara. Es uh, katru reizi ienākot šajā plenārzālē, uh, esmu sajūsmināts par to, ka mums ir izdevies izveidot brīvu Eiropu, ka mums ir izdevies pārvarēt karu un uh, Uh, badu, ka mums ir izdevies atteikties no robežām un uh, pārvarēt arī šo mākslīgo Eiropas sadalījumu pēc Jaltas konferences. Tagad mēs visi beidzot atkal esam kopā. Eiropas uh, apvienošanās var mums palīdzēt. Tas var mums palīdzēt vairs nepieļaut šādas katastrofas, bet, protams, tam nav nekādu garantiju, Mēs neesam pilnībā likvidējuši karus. Karš pastāv pasaulē. Jā, mums ir institūcijas un struktūras, kas liek cerēt, ka karš neatgriezīsies mūsu valstīs. Bet eh, šīs transnacionālās struktūras ir jāsaglabā. Ja mēs tās iznīcināsim, tad pastāv reālas briesmas, ka eh, radikālais nacionālisms atkal uh, kūdīs naidu un uh, ir uh, briesmas, kā arī šī mūsu imunitāte pret karu mūs nepasargās. Pastāv risks, ka uh, robežas atkal tiks vienpusēji pārbīdītas, un mums jābūt gataviem aizstāvēt uh, brīvību un mieru Brīvība un miers ir arī manas paudzes privilēģija. Esmu izaudzis pēc kara, esmu dzimis pēc kara, un uh, mana paudze nav personīgi atbildīga par kara šausmām, bet šī atbildība gulstās arī uz mums. Mēs visi zinām, ka mierš, miers, uh, tolerance, um, uh, tas viss ir iespējams tikai tad, kad Šie vārdi nav rakstīti tikai uz papīra. Mums ir jāizteno šīs vērtības ikdienas dzīvē. Un mūsu parlamenta uh, galvenais uh, uh, darba rezultāts ir tas, kas mē, ka mēs tieši to arī darām. Mēs uh, katru dienu no jauna cīnāmies par uh, toleranci, uh, par uh, citu tiesību ievērošanu, uh, par uh, mieru Mūsu parlamentārā asamblēja ir ļoti labs instruments. Tas nav vienīgais instruments, bet ļoti labs instruments, lai aizstāvētu miera un brīvības Eiropu. Mums jāatceras otrā pasaules kara upurus. Un katru dienu jāatceras, ka mūsu kopīgais uzdevums ir saglabāt mieru un brīvību Eiropā. Vilank. Paldies, dāmas un kungi. Lūdzu jūs uzmanību. Atgriežamies mūsu darbīgdienā, kas sāksies ar tādu tehnisku paziņojumu. <clears throat> Mums ir atkal 360 grādu foto uzņēmums plenārsēžu zādē, zālē, un man lūdza eh, jums dot dažas norādes šajā sakarā. Fotogrāfija tiks veidot mazos nodalījumos, un tajā brīdī, kad fotokameras objektīvs vērsts uz jums, lūdzu raugties tajā un smaidiet, ja var, jo fotogrāfijas tiks publiskotas. Vienkārši uh, sekojiet fotografa asistenta norādījumiem, viņš jums uh, rādīs ar zīmi, ka eh, objektīvs ir vērsts uz jums Kur ir fotogrāfa asistents? Tas esat jūs. Tas kungs, kas ir vidū baltajā eh, džemperī, viņš jums pamās, un tad jūs zināsiet, ka ir pienācis brīdis smaidīt. Foto aparāts paliks līdz balsojuma beigām zālē. Un tagad man lūgums, lūdzu, ne eh, pieskarieties plenāras sēž zālē atstājot fotoaparātu. Es nezinu, kāpēc kādam tas būtu jādara, bet nu, tā te ir rakstīts, labi, es jums to nododu. Lūdzu, nepieskarties fotoaparātam. Fotogrāfijas um, ehm, būs pieejams Eiropas parlamenta mājaslapā, un jūs to varēsiet arī izmantot savās komunikācijas un sabiedriskās aktivitātēs. Es ceru, ka viss bija saprotams, kad laipnais kungs eh, šeit jums pamās, tad eh, lūdzu. Eh,